esmu šeit saņēmis eh, informāciju par eh, Libas komitejas Edita Bauere ir delegācijā attiecībā ar Palestīnas eh, likumdošanas padomi būs Emer Kostello. Vai par to ir iebildumi? Nav iebildumu, līdz ar to šī nominācija ir apstiprināta. Tad uh, turpināsim tagad debats par debats šorīt par cilvēktiesību demokrātijas tiesiskuma principu pārkāpumiem. Vispirms būs uh, debatas par nāvisodu piemērošanu Baltkrievijai, tīpaši par Dmitriju Konovālovu un Vladislavu Kavālovu lieta. Vispirms eh, došu eh, vārdu Protaseviču kungam uz vienu minūti. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, panie komisarzu. Paldies, komisār kungs. Šai parlamentā mēs esam bieži runājuši par politisko situāciju Baltkrievijā. Pieņemts ir daudz rezolūcijas, un šodien mēs pievērsīsimies ļoti traģiskam Baltkrievu realitātes aspektam. Tas ir nāves soda izmantošana pret diviem it kā uh, eksploziju organizējušiem noziedzniekiem Minskas metro. Mums ir iemesli domāt, ka Baltkrievijas tiesību sargāšanas sistēma nav stabila, un mēs aicinam arī Baltkrieviju pasludināt moratoriju nāves sodam. Mēs aicinām arī Baltkrievu varas iestādes beigt vardarbību pret civilu protestētājiem un izlaist no cietuma visus politiskos ieslodzītos. Paldies! Migaļska kungs. Paldies, priekšsēdētāji kungs, dāmas un kungi. Kā jau tika teikts, mēs nesam tie, kas nolems, kas ir vainīgs un kas nav vainīgs Baltkrievijā. Taču noskaidrot to, kas notika šīs spridzināšanas laikā, ir svarīga. Ir skaidrs, ka daudzas atzīšanās, dažādas liecības tika izspiestas no cilvēkiem ar spīdzināšanas palīdzību daudzos gadījumos. Mūsu uzdevums nav teikt, vai nāvis sots ir labs vai slikts. Mēs, protams, par to runājam visai skaidri un esam vērsušies pret nāvis sodu kā tādu, taču šajos konkrētajos gadījumos mēs uzskatām, ka tāpat kā autoritārās un nedemokrātiskās valstīs visos gadījumos nāves sots nav izmantojams. Paldies! Paldies Migaļska kungam Garngerde Örenburg. Paldies! Pagājušajā gadā mēs pieņēmām, manuprāt, četras rezolūcijas par pilsoniskās sabiedrības tiesību aizskaršanu. Šodien mēs runājam par Dmitriju Kanavālovu un Vladislava Kovaļovu, kas it kā ir vainīgi teroristu uzbrukumos Minskas metro 2010. gadā. Ir daudz apstākļi, kas runā pretī šim tiesas procesam. Cilvēktiesību aizstākļi regulāri informē par sabiedrisko domu, par to, kā tiek izspiestas liecības no lieciniekiem. Baltkrievija ir vienīgā Eiropas valsts, kurā vēl pastāv nāvis sots, un aizstāvot šos divus notiesātos, kuru vaina nav nopietni pierādīta, mēs vēršamies arī pret nāvis sodu kā tādu. Un reakcijā ir jābūt ātrai, izmantojot sankcijas. Paldies! Paldies, kolēģi! Garingerē kolēģi Lohbīlē uz pusotru minūti. Paldies, priekšsēdētāji! kamēr visā pasaulē samazinās nāves sodu piemērošanas skaits. Balkrievijas valdība kā vienīgā valdība pieturas pie šīs prakses. Prezidentam Lukašenko, kas labprāt uh, uzsver savas zemes piedarību Eiropai, ļoti skaidri jāpasaka, ka valsts uh, noteiktā uh, nonāvēšana nav savienām Eiropas vērtībām. Kopš Baltkrievija neatkarīga vismaz 400 cilvēki uh, pamatoties uz eh, nāvsoda izpildīšanu, ir miruši. Eh, pēdējos divos gados vismaz četri cilvēki ir sodīti ar nāvi. Saskaņā ar Baltkrievis krimināltiesībām eh, nav, netiek pasludināts nāvisoda laiks arī ģimenes locekļiem, nē nošautās personas līķis netiek izdots personām, lai tās varētu apglabāt. Tāpat arī apglabāšanas vieta tiek turēta slepenībā. Un tagad Dmitrijs Konovalovs un Lodivisies Kovaļovs, eh, eh, viņus sodīs ar nāvi, kaut arī spriedumi ir pieņemti negodīgā tiesas procesā. Tiesiskas valsts notiekumi nav tikuši ievērot. Ļoti daudz uh, liecina par to, ka Konovalova uh, atzīšanās tika izspiesta, šantažēta ar spīdzināšanas palīdzību. Nāsos, ja kuru brīdi var tikt izpildīts, tādēļ starptautiskā sabiedrībai noteikti ir jāizdara uh, spiediens uz valdību Minskā. Mēs ar šo rezolūciju prasām nekavējoties uh, Eh, pārtraukt un izbeigt šī soda izpildīšanu un eh, ieviest moratoriju attiecībā uz nāves sodu un pēc tam pilnībā to atcelt. Paldies! Paldies, kolēģi Lohbillerē. Tagad kolēģis Mastāk uz pusotru minūti. Ďakujem, pane. Paldies, priekšēdātā dāmas un kungi. Katrs no mums zina, cik vērtē cilvēku dzīvība. Es kā ārsts to ļoti labi apzinos. Mēs uh, diskutējam par rezolūcijas priekšlikumu, par nāvis sodu, par uh, Kovaļovu un Konovālovu. Un tas ir saistīts ar vispārēju jautājumu par to, ka uh, par nāvis sodu atcelšanu Baltkrievijā. Kādi ir fakti? Nāvis sods ir ārkārtējs instruments. Uh, Baltkrievijas eh, krimināla kodeksā, krimināla likumā par smagiem noziegumiem. Arī, eh, kad eh, referendums atbalstīja Baltkrievijā nāves sodu, Baltkrievija paziņojas, ka tiks ieviests monitors, ka tiks, tas netiks izpildīts nāves sods. Nosodītie saņēma iespēju griezties pie valsts prezidents, viens to darīja, otrs nē teroristiskais uzbrukums eh, metro Minskā. To izsakoja ne tikai eh, izmeklēšanas iestādes Baltkrievija, bet arī Interpols ar eh, pārstāvjiem no Liebritānijas, Izraēlas. Un fakts ir tāds, ka nu, tieši tāpat kā 11. septembra terorismu uzbrukums tika izmeklēts, mēs negribam, lai cilvēku dzīvības tiktu izbeigtas. Ja bija šāds negodīgs process mūsu Baltkrievijas uh, iestādēm no tām vajadzētu prasīt eh, vēlreiz pārbaudīt eh, pierādījumus un eh, par to arī pārbaudīt, kā noticis process. Tas būtu tiešām, tas būtu panākumi, ja izdotos atcelt nāksot arī ASV un Japānā. Esmu pārliecināts, ka mums vismaz vajadzētu pieprasīt moratoriju. Vai arī nāves soda atcelšana pilnībā. Paldies, paldies. Uh, kolēģim Mastākam. Tagad kolēģis Gebrandī uz vienu minūti. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Gribētu burtiski atbalsot jau sacīto tos, kas aicināja atcelt nāves sodu Baltkrievijā nāves sots deviņos gados piespriests 400 reizes, es to esmu dzirdējis vēl un vēl. Cilvēki ir ievesti cietumā, jo it kā ir izdarījuši noziegumu un arvien vairāk šādā veidā cilvēki nonāk cietumā. Un tas attiecās arī uz tiem, kas tika ieslodzīti jau 2010. gadā. Ja Mēs nevaram. Baltkrievijā situācija ir tāda, ja jūs nedomājat tā kā domā valdība, tad jums nav tiesības pastāvēt. Un tāpēc aizstāvēsim cilvēku tiesības uz savu viedokli un dzīvību, protams. Paldies Gabrandī kungam. Un tagad politisko grupu vārdā Štasnī. Paldies! Man ļoti nomāc tas, kas notiek Baltkrievijā, kurā pasliktinās cilvēku tiesību situācija. Mēs dzirdam par spīdzināšanām, par nehumāniem apstākļiem cietumos, par politiskiem uh, cietumniekiem un ieslodzītajiem. Un tad vēl ir šis gadījums, kad divi jauni cilvēki ir notiesāti uz nāvi. Uh, atzīšanās ir izspiestas spīdzināšanas ceļā, apelācijas tiesības nav bijušas caurskatāmas, un Eiropas Savienībai tāpēc ir jāuztur dažādas sankcijas ekonomiskās, arī ceļojuma aizliegums Lukašenko rokas puišiem, atcerēsimies arī aiz parlamenta un uh, ASV pieņemtos lēmumus, ka Botkrievijai ir jāatbrīvo visi ieslodzītie un jā. Paļeckas kungs. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Gribētu vēlreiz izteikt līdzjūtību visiem Minskas terorisma upuriem. Mēs to katrā ziņā nosodām. Un es aicinu Baltkrievu varas iestādes uzklausīt parlamenta vienbalsīgo vēsti, veikt vēlreiz nopietnu izmeklēšanu un tikai tad sodīt aizdomās turētos. Mēs nosodām nāves sodu piespriešanu šiem diviem cilvēkiem jo mēs nevaram ticēt Baltkrievu tiesas lēmumam. Apmēram puse no Baltkrievijas sabiedrības arī nepiekrīt šādam lēmumam, un, manuprāt, šeit notiek manipulācijas, nevis tiek spriesta taisnās tiesa. Aizdomas uh, augs uh, arī nākotnē acīm redzot, ka varas iestādes varbūt pat slēp reālos noziedzniekus un vienkārši meklē kādus vainīgos. Tāpēc aicina arī citas valstis prasīt, lai Baltkrievā atceļ nāves sodu. Paldies kolēģim Paleckiem. Nākamā ir uh, runātāja Jētenmekī. Es neredzu viņu zālē, tad es uzreiz došu vārdu Cerniecka kungam uz vienu minūti. Mikro. Mikrofonu lūdzu. Priekšsēdētāji, dāmas un kungi. Baltkrievijas prezidents Lukašenko, kurš ar baudu fotografējas uh, hokeja, uh, hokeja slidās, uh, iespējams nožēlot visnotaļ smagi, ja pasaules hokeja, če, hokeja čempionāts tiktu atcelts. Mums vajadzētu izdarīt spiedienus Lukašenko šādā veidā. Patiesībā gluži vietā ir šīs diskusijas par Baltkrieviju šodien ka mēs atkal pievēršamies šai tēmai, un šodien mums ir skaidri jāpauž no nu, viedoklis, ka tāda instrumenta kā nāves soda izmantošana jebkurā politikā ir pilnīgi nepieņemama. Mums ir jāprotestē pret to, lai arī kurā valstī tas tiktu īstenots. Paldies, Čanieska kungs. Tagad kolēģis Obermājers uz vienu minūti. Paldies, priekšsēdētāji. Baltkrievija ir pēdējā valsts Eiropā, kurā vai joprojām tiek iztenots nāves sods, un kaut arī 50 tūkstoši cilvēki ir parakstījuši lūgumrakstu pre, pret nāves sodu, tad pār nāves sodu atcelšanu. Saistībā ar traģisko uh, bumbu atentātu 11. aprīlī Minskas uh, metro, Dmitrijs uh, eh, Konevovs un Vladislavs Kovaļovs, uh, viņiem ir uzlikts nāves sods, bet Kaut arī ir jānosoda šis atestāts, tad nāves sods nav piemērot atbildi uz eh, noziedzīgiem nodarījumiem Eiropā un eh, Rietumu pasaulē. Eh, tām ir jāatšķiras no Āzijas un Āfrikas tradīcijām. Valsts vārdā nogalināšana tas nav humāni. Es prasu Uh, uzaicinu Baltkrievijas iestādes uh, likvidēt nāvis sodu. Lies paldies! Paldies kolēģi Obermājai. Tagad tālākie runātāji. Sāksim kolēģis Kašmereks uz vienu minūti. Priekšstādātāji kungs, dāmas un kungi. Mēs tagad apspriežam, uzskatām paraugu tām, kādi pastāv riski no nāvis soda. Es nezinu, vai šie divi apsūdzētie ir vainīgi vai nē, taču kāds būtu viņu motīvs uh, izvērš šādus uzbrukums. Es zinu, ka nāves sots ir pilnīgi nehumāns un neatgriezenišs soda veids, un pat Baltkrievijā sots nebeidzas ar, uh, ar uh, nāves soda izpildi. Uh, Baltkrievijas krimināla kodeksa eh, 195. pāns uh, paredz, ka nu, šādi uh, nāves sodu izpildītajai personai, uh, personas līdz vispār netiek nodots viņa ģimenes rīcībā. Mēs aicinām prezidentu Lukašenko kungu Uh, viņš kā ļauns cilvēks tomēr beidzot varētu izdarīt kaut ko labu šajā gadījumā. Paldies! Paldies kolēģim Kašmarekam. Tagad kolēģis Repo uz vienu minūti. Paldies priekšsēdētāji. Ehm, ka Baltkrievijā ar vienu vēl pastāv nāvisos, tā ir vienīgā valsts Eiropā, kurā tas pastāv. Augstākā tiesa pēc terora uzbrukumiem Minskā ir piespriedus nāvis sodu. Terorisms vienmēr ir jānosoda bet uh, ir ļoti skaidri ir jāpasaka, kādi trūkumi ir eh, jānovērš un, un kas, kas nav ticis izdarīts eh, pareizi, kas nebija godīga tiesas procesā, pierādījumi netika savākt pietiekami un jebkurā gadījumā tikt vai uzlikts, tiek uzlikts nāvisos, tas ir necilvēcīgi. Noganašana notiek ar šāvienu mugurā mums boikota pasākumi ir jāpastiprina un uh, vienlaikus jāpalīdz tiem, kas cieš. Baltkrievu piekļuvē Eiropas Savienībai tā ir jāuzlabo un vienlaikus ir jāstiprina nevalstiskās organizācijas. Paldies kolēģim Repo, tagad kolēģi Ojulāndu uz vienu minūti. Priekšstādātāja kungs, Nāves soda piemērošana ir pilnīgi cilvēktiesību pārkāpums. Ja Vladislavs Kovaļovs un Dmitrijs Kovaļovs tiešām būtu, Dmitrijs Kovaļovs tiešām būtu vainīgi tajā noziegumā, ko viņiem pārmata, viņiem būtu jāsaņem par to sots, taču ne nāves sots. Es aicinu prezidentu Lukašenko eh, piedot abiem abām personām un izsludināt moratoriju nāves sodam Baltkrievijā, lai atceltu nāves sodu šai valstī. Ir pilnīgi nepieņem, ka 21. valstī Eiropā vēl ar vienu ir tāda, Eiropa, eh, ir tāda valsts, kas izmanto viduslaicīgus sodus. Arī šai ziņā valstī ir jāmainās no viduslaicīgas eh, autokrātijas uz demokrātiju. Uh, Prezidentam Lukašenko drīz aptrūksties draugu, un viņam ir jāņem vērā mūsu sacītais. Paldies, kolēģi Olo Jande. Tagad kolēģis Kaminskas vienu minūti. Šanovņi paņstvo. Priekšsētātāja kungs, dāmas un kungi. Kā politiķis un vienkārši cilvēciska būtne, es stipri vien šaubos par nāves soda izpildu. Sākotnēji es biju par to, taču šodien es arvien vairāk esmu gatavs pieņemt to viedokli, kur apgalvo, ka nāves sots ir nehumāns. Tā ir tikai viena daļa šajās debatēs, bet ir arī cits arguments, jo mēs šādi izsakāmies ne tikai pret pašu nāves sodu, bet arī pret šo nedemokrātisko politisko sistēmu. Mēs nekad nevaram būt pārliecināti par to, vai tikai kāds nav atlasīts no pūļa politisku apsvērumu dēļ, lai režīms tad varētu sevi kārtējo reizi slavēt un novērst sabiedrības uzmanību no milzīgajām kļūdām, milzīgajiem režīmu trūkumiem. Tāpēc mēs aicinām Lukašenko kungu izrādīt uh, toleranci un piedot. Paldies, kolēģi Kaminski. Tagad kolēģis Kukāns uz vienu minūti. Ďakujem pekne, pán predsedā. Paldies, priekšsēdētāji. Baltkrievija ir kļuvusi par pēdējo autoritīvo valsti Eiropā, Tas ir pilnīgi nepieņem un bīstam, ka šā valsts izvērš nāvis sodus. Prezidents Lukašenko ir izteicies, ka pieņemot lēmumus, viņš ieklausās tautas viedokli. Viņam būtu arī jāpieklausās 250 tūkstošos cilvēku, kas pārakstīja petīciju par nāvisodu atcelšanu Bal Baltkrievijā. Uh, Dmitrija Konovalu un Vladislavu Kovaļova nāves, eh, eh, viņiem nāves soda piespriešana ir saistīta ar spīdzināšanu. Šo cilvēku vaina ir atzīta ar spīdzināšanas pasākumiem. Tāpēc es gribētu aicināt, lai Luk prezidents Lukašenko izsludina mo moratoriju pret nāvisodu. Paldies! Fīn, Paldies kolēģim Kukanam. Tagad kolēģis Bīlāns uz vienu minūti. Činkuja bardzo, paņi previņčonci. Arbit... Paldies, priekšsēdētāji. Pilnīgi neobjektīvā mm, no neobjektīvais spriedums, kas tika pieņemts eh, Minskā, ir saskāries ar asu kritiku no Eiropas puses. Tā, saucamie, eh, tā saucamās liecības, ar kurām nāca klajā prokuroru birojas, ir visnotaļ apšaubāms. Aicinājumi pēc piedošanas vēl ar vienu nav ņemti vērā. Teroristi ir stingri jānosoda. Terorakti Minskas metro arī ir nosodām, taču jebkūd, jebkāds šāds uzbrukums ir kārtīgi jāizmeklē, un tāpēc es aicinu Balkrievijas varas iestādes uh, padziļināti izvērst izmeklēšanu saskaņā ar standartiem, kas valda visā pasaulē šajā jomā. Nāves soda izpildi nošaujot uh, ir saistām ar stalinistu, Stalina laikiem. Man dievs, man šķiet, ka Baltkrievijai jāpild starptautiskā tiesību akti. Paldies. Vielen Dank. Paldies kolēģim Bilanam. Tagad pārējiem pie brīvā mikrofona procedūras. Es jau tagad, diemžēl, man būs jāsaka, ka mums pārāk daudz pieteikušies. Vispirms kolēģē es sējai vārdu dodu. Kiitoksia, arvoisa puhe. Paldies, priekšsēdētāji. Uh, abi. Uh, Konavalos un Kovaļos ir uh, sodīti uz nāvi. Uh, šis tiesas process nespēdīs starptautiskus standārtus. Daudz cilvēku tiesību organizācijas ziņoja, ka apsūdzība un pierādījuma līdzekļi nav pareizi. Un, laikam, ir izmantota arī spiedzināšana. Amnesty International, piemēram, teica, ka vienīgā iespēja apžēlot ir, lai ģimenes lūgtu viņus apžēlot. Un, ja prezidents to neapstiprinās pozitīvi, tad uh, eh, nāvsot varēs tieši piemērot. Parlamenta priekšsēdētājs Šulcs jau raidīja vēstījumu Lukašenkam, lai viņš atceltu nāves sodu, un tagad mēs to darām arī kā parlaments kopumā. Paldies, kolēģi Isāja. Tagad kolēģi Šoko uz vienu minūti. Köszönöm, elnök úr! Paldies, kolēģi, eh, paldies priekšādā, ka devāt vārdu. Baltkrievija šodien ir ļoti tālu attālināta no tā, lai iekļautos demokrātisko valstu sabiedrībā. Tas ir redzams eh, tiesu sistēmā, eh, tiek iebaidīta opozīcija un visu laiku tiek piemērot nāvis sodi. Padome janvāra beigās pieņēma lēmumu par papildu sankciju ieviešanu bet to iedarbība ir ierobežota, un pre, eh, prezidents Lukašenka nav gatavs uh, ieviest izmaiņas. Opozīcija to varētu izdarīt, un ir uh, Eiropas, uzdevum, Eiropas valstu uzdevums ir viņiem palīdzēt, uh, lai viņi nezaudētu cerības. Mums ir jāsaka, ka arī vadība Minskā Uh, varbūt Krievija var uz viņiem izdarīt daudz lielāku spiedienu nekā Eiropas Savienība. Mums ir jāspēr soļi, lai uh, Baltkrievijā tās uh, ciešie partneri, lai viņi pasaka, ka to nevar pieņemt un ka Eiropas 21. gadsimta kaut kas tās nedrīkst tādu notikt. Paldies, kolēģi Šago, eh, kolēģis Gālēž uz vienu minūti. Paldies, priekšsēdētāji. Lielais vairākums šajā parlamentā ir principā pret nāves sodu. Jau tādēļ vien mēs prasām, lai šie spriedumi tiktu atcelti, bet režīms, diemžēl, liek šaubieties par to, ka tiesas process ir bijis uh, saskaņā taisnīgas tiesas principiem. Uh, Eh, terorismu uzbrukumu Minskas eh, metro profesionalitāte parādīja, ka tur īstenībā to ir darījuši profesionāļi. Un šādus profesionāļus eh, drīzāk jau atroda slepenajos dienestos un nevis iedzīvotāju vidū. Es domāju, ka mums vajadzētu prasīt ne tikai nāvisodu atcelšanu, bet arī uh, padomāt par uh, turpmākām sankcijām pret režīmu. Un daži kolēģi jau ir izteikuši priekšlikumu, lai nopietni pārdomātu, vai varbūt uh, uh, hokeja meistars atsieksmi 2014. gadā no šīs valsts pārcelt uz citurienu. Šādā veidā parūpētos par to, ka šis prestīža uh, projekts uh, prezidentu nevarētu, nevarētu izmantot, lai uh, Valkrievi uzcē, uzceltu pat Jomkina ciematu. Paldies kolēģim Kāleram. Kolēģis Kelly uz vienu minūti. Ņemšu, jā? Ja? Labi. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Runātāji jau ir uzsvēruši, ka Baltkrievija ir vienīgā Eiropas valsts, kurā pastāv nāves sots. Kopš Padomu Savienības sabruka 91. gadā 400 cilvēku šādā veidā ir sodīti. Bet tikai 50 pēdējās desmit gados. Tas varbūt norāda uz zināmu pārmaiņu, ko mēs varētu apsveikt, un, protams, mēs būtu laimīgi, ja šis nāves sots vispār tiktu atcelts attiecībā uz šiem diviem kungiem. Ja viņi patiesi būtu vainīgi, tad mums būtu emocionāli grūti teikt, ka viņus nevajadzētu sodīt taču liekas, ka šīs liecības no viņiem ir izspiestas ar spīdzināšanu, un tā vei, tādā veidā gan šos jautājumus nevar izsināt, tāpēc mēs varam lūgt, lai prezidents viņus apžēlo. Paldies! Paldies! Kolēģi Korholos, vienu minūti. Priekšsēdētāji. Baltkrievija vienīgā Eiropas valsts, kurā vēl tiek piemērots nāvis sods. Spriedums paliek slepens. Nav aktuāls informācijas par to. Ģimenes nesaņem informāciju. Abi kungi, Konavalos un Kovaļovs, tika nosūtīti, bet pēc tam pierādījumi tika iznīcināti. Arī citi tiesas procesa apstākļi rāda, ka nav tiesiskas valsts. Eiropas Savienības Baltkrievijas dialogs nevar tikt turpināts, ja Baltkrievija nespēs konkrētus soļus uz demokrātiju un tiesisku valsti. Ir pienācis laiks, lai šī valsts startautiski tāpat rīkotos kā citas valsts, lai būtu attieksme pret šo valsts, tāpat kā pret citām, ir jābūt godīgām tiesas procesām. Paldies Korhals kundzei un noslēgumā Tun un Hoinsteina kundze. Činkuja, paņem šavadņičonci. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies. Ļoti daudz, kas jau šodien ir teikts. Nav sots, nav pieņemams, viena alga. Cik liela ir tiesājumā vaina un cik liela sabiedrības daļa ir par vai pret nāves sodu. Kamīdska kungs pat ir mainījis savu viedokli, es redzu. Taču tas, kas notiek Baltkrievijā, liek mums aktīvi rīkoties, iesaldēt aktīvus, atcelt hokeja čempionātu un jebkādas citas rīcības, kas varētu novest pie cilvēku tiesību situācijas uzlabošanās. Paldies kolēģei! Un mēs esam beiguši brīvā mikrofona procedūru, un tagad vārds komisāram Badņē. Paldies, priekšsēdētāji, dāmas un kungi deputāti! Jūs plaši izteicāties par eh, situāciju Baltkrievijā, paudāt savas bažas un emocijas. Un eh, turklāt eh, pārstāvji bija no visām politiskajām grupām. Jūs izteicāties par Dmitrija Konovālova un Vladislava Kovaļova apsūdzēšanu un nāvsoda piespriešanu. Ehm, arī Katrīnas Aštons vārdā varu jums skaidri pateikt, ka esam eh, satriekti par šo Um, spriedumu. Edmīrs Konovālos un Lezovs Kovaļovs 30, uh, 2011. Uh, gada 30. novembrī uh, tika atzīti par, varī, par, par vainīgu terorismā izvēršot um, sprādzienu metro stacijā, kur gāja bojā 15 cilvēku un pār par 200 tika ievainoti. Eštons kundze, Eiropas komisijas priekšsēdā vietniece un augstā pārstāve ārlietēs ir nosodījusi šo nāves sodu savā paziņojumā 2011. gada 1. decembrī. Eiropa ir pret nāves sodu, pret tā izmantošanu neatkarīgi no tā, kāda nozieguma tiek, tika padarīta. Eiropas komisija uzskata, ka nāves sots ir eh, nehumāns sots. Nāves sots eh, nenovērš noz noziegumu izdarīšanu. Un eh, tā īstenošana, nāves soda īstenošana maziņa cilvēku cieņu. Eiropas Savienībā mēs esam atcēluši nāves sodu un aicinām arī pārējās pasaules valsts to izdarīt kopā ar Katrīnu Aštonu mēs aicinām Baltkrievijas varas iestādes neīstenot nāvis sodu pret eh, Dmitriju Konovalu un Vladislavu Kovaļovu. Jūs jau pieminējat, Baltkrievija ir vienīgā valsts Eiropas kontinentā, kas vēl ar vienu īsteno nāvis sodu. Pirmais solis pret nāvis sodu atcelšanu, virzienā uz nāvis sodu atcelšanu būtu moratorija izsludināšana. Paldies. Paldies, komisāra kungs. Un uh, debašu noslēgumā tika iesniegts sešas rezolūcija priekšlikumi un debatas ir pabeigtas. Un uh, balsošana notiks uh, pēc visām debatēm. Nākamā būs, nākamās būs debats par jaunāko notikumu attīstību Eģiptē. Vispirms gribētu dot vārdu autoram uz 3,5 minūtēm kolēģis Belderkungs.